Uh, Barokungs par mm, jūsu darbu šajā te komisāra postenī. Bet tālāk mēs pāriem pie nākamā jautājuma. Un tas ir arī mutiskais jautājums par cilvēku tirzniecību. Un Annai Hēdas kundzei pirmajā vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka cilvēku tirzniecība ir viens no nu, smagākajiem noziegumiem. Ļoti žēl, ka mēs apspriežam tik svarīgu jautājumu bez auditorijas tik vēlu. 1850. Eh, gadā eh, oficiāli tika atcelta vērtība visā Eiropā, un tomēr jau pēc tik daudziem gadiem mēs redzam, ka joprojām eh, verdzība turpinās, mm, protams, citās formās, bet mūsu institūcijām jāuzņems atbildība par šo šausminošo situāciju. Uh, piespiedu darbs, uh, orgānu tirzniecība, seksuālā verdzība, organizēta ubagošana un tam līdzīgi. Es vēlētos visiem pateikties par lielisko sadarbību un es ceru, ka kopā mēs varēsim nonākt pie kopējas rezolūcijas. Es ceru, ka arī jaunā komisija pavisam drīz nāks klajā ar direktīvu, eh, kas vērstos eh, pret eh, cilvēku tirniecību, un tā būtu tālējošāka par sākotnējo komisijas priekšlikumu, kas pamatos nav slikts. Mums ir jāsaglabā šī tālredzīgā perspektīva. Mēs šeit nedrīkstam domāt uh, tikai par uh, sodiem, kādus var piemērot. Uh, bet arī par migrācijas ietekmi uh, mums ir jāskatās, kā atņemt iespējas iedzīvoties uh, tiem, kas iedzīvojas no šiem procesiem. Ir jānodrošina arī labā koordinācija starp Eiropas Savienības institūcijām, lai risinātu problēmas ar cilvēku tirzniecību. Bet, lai panāktu kaut kādu progresu, tad visām dalību valstīm ir jāiesaistās šajā ciņā, cīņā un ir jāsamazina pieprasījums pēc uh, tirzniecības pakalpo, cilvēku tirzniecības pakalpojumu upuriem. Un, ja eh, tiks samazināta šī pieprasījuma daļa, tad arī piedāvājums samazināsies. Es vēlētos aicināt padomu un komisiju, kā arī Eiropas parlamentu, dalībvalstis un pārējās Eiropas Savienības institūcijas uh, rīkoties vienoti, lai mēs šo mūsdienu uh, verdzības formu Eiropas Savienībā spētu veiksmīgi apkarot. Paldies, un tagad Bauers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēku tirzniecība neapšaubām ir svarīgs jautājums. Un simtiem tūkstošu cilvēku kļūst par cilvēku tirzniecības Eiropā. Mm, tas īstenībā ir pat neticami. Sabiedrība uzskata, ka tā ir tāda marģināla problēma un ka tā nav sevišķi uh, izplatīta. Es domāju, ka Eiropai ir jāpieliek daudz nopietnākas uh, pūles, lai patiešām efektīvi cīnītos pret cilvēku tirniecību. Vēlētos pieminēt divas lietas. Vispirms aizsargāt upurus, un otrs, otrs aspekts ir pieprasījuma samazināšana. Eiropas uh, Savienībā, protams, pastāv likumdošana par upuru aizsardzību, un komisija uh, um, solīja šo te likumdošanu pārskatīt 2009. gadā. Mēs te runājam par par likumdošanas aktu 81.2004, bez tā eh, pārskatīšanas nebūs iespējams eh, nekādā veidā eh, nopietni vērsties pret organizēto noziedzību. Es vēlētos, arī Eiropols apstiprina šādu virzību, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību pieprasījumu samazināšanas jautājumam. Ja ir pieprasījums uh, pēc uh, cilvēku tirzniecības, tad, protams, kā uh, tiek nodrošināts, ja šis pieprasījums arī tiek apmierināts. Tas ir tirgus princips, un tas darbojas arī šī, šajā tirgu. Tā kā mums ir jāvēršas arī pat pieprasījuma pusi. Kamēr mēs to nebūsim izdarījuši, mēs arī negūsim nekādus panākumus cilvēku, ciņā pret cilvēku tirzniecībā. Mums ir jākoordinē politika šajā jomā. Komisijas vārdā vai no komisijas puses mēs esam redzējuši, ka dažādi lēmumu pieņēmēji un par dažādu ģenerālu direktorāti nesaskaņo savu rīcību. Uh, un pastāv arī uh, problēmas ar informācijas apmaiņu. Un tālāk eh, Lopes Garīdo kungs no padomas. Paldies, priekšsēdētāji, mm, Hēdes kundze un Bauers kundzes. Es varu jums tikai piekrist. Un es uh, domāju, ka šīs debatas un šī iniciatīva ir svarīgas. Cilvēku tirzniecība ir varbūt vislielākā nelaime, kas eh, joprojām vajā cilvēci. Un eh, tādēļ mums kopā mm, ir jāvēršas uh, pret šādām izpausmēm. Um, uh, jūsu jautājumu, uzdodat savu jautājumu, jūs minat eh, to, vai mums šeit ir jāpamatojas uz eh, cilvēku pamatiesību ievērošanu un kā tad ar repatriāciju un jautājumiem, kas to ir saistīti. Protams, ka ir jāveic pasākumi, lai aizsargātu cilvēku tirniecības upurus. Upura aizsardzība ir neatņemama sastāvdaļa šim procesam, ja mēs vēlamies apturēt cilvēku tirniecību. Neaizsargāts upuris vai bērns Viņiem ir jāpalīdz šajā situācijā absolūti neatkarīgi no tā, kas un kādā veidā ir uh, izdarījušos noziegumus pret viņiem. Por tanto, coincidimos también con un. Otrajā jūs jautājuma daļā jūs runājat par ziņām, daļā jūs runājat par informācijas sniegšanu un komunikāciju. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Uh, Eh, tāpat mums ir jādomā arī par novēršanas pasākumiem, tiek uzdot šāda veida jautājums. Es varētu teikt, ka Eiropas Savienība sadarbojas šajos novēršanas pasākumos. Jau 2005. gadā mēs uzsākām šāda veida pasākumus un ir jāsaka, ka esam ļoti efektīvi rīkojušies. Šeit ir runa par cilvēku tirdzniecību, kur ir iesaistīta ne, iesaistītas ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis, bet arī trešās valstis, piemēram, Āfrikas valstis. Esam noslēguši divpusējās sadarbības eh, līgumus, esam noslēguši šādus līgumus arī ar Balkānu valstīm. Mums ir svarīgi paredzēt, lai tiktu nodrošināta arī tiesiskā palīdzība cilvēktirdzniecības gadījumos. Ir jānodrošina arī, lai uh, tiktu informēti cilvēki, kas saskars ar šādiem gadījumiem, tu būtu uh, robežsargi un uh, citas amatpersonas. Uh, Es eh, gribu apstiprināt, ka Spānijas prezidentūra turpinās eh, progresēt šajos jautājumos. Mēs nodarbosimies ar šiem jautājumiem, un it īpaši mēs vēlētos izvirzīt par prioritāti bērnu jautājumu, jo galu galā bērnu tirdzniecība ir viens no smagākajiem gadījumiem. Mēs sagatavosim arī tālākas iniciatīvas. Esam aicinājuši komisiju 2010. gadā sagatavot rīcības plānu attiecībā uz nepilngadīgajiem, kas nokļūst Eiropas Savienībā. Spānijas prezidentūra ir paredzējusi arī uh, šo sešu mēnešu laikā uzsākt uh, debatis par cilvēktirdzniecības uh, apkarošanu. Mēs esam vērsušies arī pie komisijas. Mēs vēlamies, lai pavisam drīz tiktu iesniegts komisijas priekšlikums. Pēc tam mēs par šo priekšlikumu diskutēsim padomē un arī parlamentā. Tas ir ļoti būtiski. Mēs esam ļoti pārliecināti, ka šī modernā verdzības forma ir jāapkaro. Un mēs esam priecīgi, ka par to pašlaik tiek runāts. Barokungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs tikko paskaidroja to, ka uh, faktiski eh, šī cilvēktirzniecība ir mūsdienu verdzības forma. Es vēlētos pateikties abām jautājumu autoriem par eh, šī jautājuma aktualizēšanu. Mums tiešām ir jāveido tāda uh, holistiska uh, daudznazaru pieeja. Mums ir jāiesaista iejauktas valstis. Uh, dažādi šajos te procesos, un šī ir faktiski tā attieksme, mm, kā uz kādu aicina arī komisija. 2008. 9. Eh, gada martā mēs publicējām ietvarlēmumu, kas eh, balstās uz eh, Eiropas padomas 25. gada konvenciju par cilvēku tirzniecību. Un šis dokument, mm, komisijas dokuments iet tālāk Uh, un Lisabonas līgums mums dod jaunu tiesisko pamatu, lai mēs pavisam drīz varētu nākt klajā ar direktīvas priekšlikumu, kas ņemtu vērā tās diskusijas, uh, kas norisinājās pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un ar, līdz ar jauno direktīvas priekšlikumu mums ir jābūt vēl ambiciozākiem. Mums ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienībai šeit būtu jās spēlē vēl svarīgāka loma, un Eiropas ieguldījums ir eh, nepārvērtējams, veidojot eh, sistēmu, likumdošanas sistēmu, kas apkarotu cilvēku tirzniecību. Es varbūt eh, reaģēšu uz konkrēto tekstu. Attiecībā uz sankcijām un sodiem. Eh, cilvēku tirsniecība ir ļoti smags noziegums, un tāpēc eh, sodiem arī ir jābūt proporcionāliem, un eh, sodiem ir jābūt pietiekami smagiem. Maksimālie sodamēri ir jāharmonizē, jo diemžēl tie ārkārtīgi atšķirs no valsts uz valsti no 3 līdz pat 20 gadiem brīvības atņemšanas. Uh, Mm, un par noziegumu izdarīšanu īpaši uh, vai nu pastiprinošos apstākļos uh, sots ir arī no uh, 10 līdz 30 gadiem. Lūk, tātad šīs atšķirības ir ārkārtīgi liels un tās nav attaisnojamas, ja mēs skatāmies šo jautājumu Eiropas kontekstā. Un tādēļ mēs aicināsim eh, jaunajā priekšlikumā pieņemt ļoti eh, nopietnas sankcijas. Eh, tālāk aizsardzība, palīdzība cilvēku tirzniecības upuriem attiecībā uz medicīnisko palīdzību, tehnoloģisko palīdzību, izmitināšanu, apmācību, tulkošanu un juridisko pārstāvniecību Un jau Spāni, eh, kā mēs dzirdējām, Spānijas prezidentūra ir apliecinājusi savu vēlmi eh, koncentrēties uz šiem jautājumiem. Ļoti svarīgi ir aizstāvēt bērnus, kas, vis, kas visai bieži mm, kļūst eh, par cilvēku tirzniecības upuriem. Ir skaidrs, ka ir jāsniedz viņiem bezmaksas juridiskā palīdzība. Un, protams, mums būs jāsagatavo ziņojumi par direktīvas ieviešanu attiecībā uz uzturēšanās atļauju izsniegšanu uh, cilvēktiesniecības upuriem, kas sadarbojas ar kompetentajām iestādēm. Tas lūk būs pirmais solis, un pēc šiem ziņojumiem mēs arī varēsim uh, spriest par to, vai ir nepieciešami grozījumi esošajā direktīvā. Tālāk, kā panākt to, ka cilvēki neizmanto šos pakalpojumus. Šī uh, jomā iniciatīva ir jāizrāda dalību valstīm. Mēs, protams, rosināsim dalību valstis, lai tās censos nodrošināt to, ka šāda veida seksuālo pakalpojumu eh, izmantotāji tiks sodīti jo ja viņi e, tātad zinās, ka, no, nu, ka, ka pērk pakalpojums no cilvēkiem, kas ir pakļaut cilvēku tirdzniecībai, tā būs krimināla sodāma rīcība. Mums ir jānodrošina tas, ka katra dalība valsts varētu sodīt ne tikai savus valsts pilsoņus, bet arī e, šo valstu pastāvīgos iedzīvotājus, kas ir iesaistīti cilvēku tirdzniecībā gan pašu valstī, gan ārzemēs. Tātad mums ir kompleksi jācīnās pret šo jauno mafiju, pret organizētās noziedzības organizācijām, kas parasti ir internacionāls. kas eh, koncentrē savas darbības eh, kādā noteiktā Eiropas Savienības dalību valstī. Runājot par datu apkopošanu. Šeit mēs runājam par to, cik svarīgi ir kopēji indikātori datu apkopošanai. Mums ir nepieciešama droša statistika Eiropas Savienībā, tajā būtu arī salīdzināmai. Un šo institīvu eh, rezultātiem ir jāseko, lai mums eh, būtu attiecīgs uh, situācijas modelis dalību valstīs, kā tas katrā darbojas, sadarbojoties ar eh, Eurojust, Europol, eh, cilvēktiesību, pamatiesību organizācijām un tā tālāk. Tātad pamatmērķis ir cīnīties pret noziedzību, un 2010. gadā tieši eh, cilvēku tirsniecība būtu tas jautājums, kas tiks skatīts Eh, Stokholmas programma aicina uz konkrētu rīcību šajā sakarā. Un iekšlietu padomus pieņemtajā dokumentā ir teikts, ka ir jāveicina sadarbība ar trešajām valstīm, no kurām visbiežāk mm, tiek ievesti šie cilvēki. Un kā es jau sacīju, Komisija visā drīz manāks klajā ar eh, direktīvas priekšlikumu un es ar prieku vēroju to, ka eh, prezidentūra ir paziņojusi, ka sāks debates, kas mums ļaus eh, šo parādību izskatīt, aplūkot tuvāk, kas, diemžēl, pieaug kļūst biežāk sastopama un mums ir jārīkojas. Thank you, Commissioner. And now... Paldies, komisār. Dodu vārdu Anželīlī kundzei divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties uh, Hedas un Bauras kundzēm par šo iniciatīvu. Cilvēku tirdzniecība, kā jau visi minēja iepriekš, ir ļoti smags noziegums. Te ir runā par uh, seksuālu eksploatāciju, nelegālu darbu. Šos cilvēkus, šos noziegumus veic cilvēki, kas, kurus vispār neuztrauc viņu upuru stāvoklis. Viņi šos upurus eh, apkrāpja, izturas pret viņiem vārdarbīgi, bieži vien viņi apsolšana cilvēkiem labu darbu un eh, labu atalgojumu, un pēc tam šos cilvēkus iebaida un izmanto. Bieži vien notiek tā, ka sievietes un nepilngadīgie maksā visaugstāko cenu. Visā pasaulē ir uh, apmēram 3 miljoni upuru, un 19% no šiem uh, upuriem ir sievietes. 2008. gadā Eiropas parlaments izvirzīja pirmās pamatiesības sievietēm. Tie runa par piespiedu prostitūciju, ne nelegālu darbu, piespiedu laulībām ubagošanu un tā tālāk. Pieminēju tikai nedaudz piemērus. Mēs to nosaucām par mēri Eiropas Savienībā. Mēs runājam par cilvēku tirdzniecību un cilvēku eksploatāciju, ka šiem jautājumiem vajadzētu kļūt par prioritāriem Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīgi likumdošanas pasākumi, kā arī mums vajadzētu garantēt uh, upuru aizsardzību un palīdzības sniegšanu tiem. Mēs runājam arī par nepilngadīgo eksploatāciju un tirdzniecību. Tieši iemesl, viens no šiem iemesliem ir arī tas, kāpēc tika iz, izveidota Stokholmas programma. Mēs ceram, ka šo debašu rezultātā komisija un padome turpinās izskatīt šos jautājumus. Mēs vēlētos, lai komisija sagatavotu jaunu direktīvu. Mēs visi to gaidām. Paldies! Es vēlētos jūs arī sveikt par to, ka esat izvirzīta par vicepriekšādātāju bērnu tiesību jautājumos. Marais kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Baro kunga paveiktais ir patiešām ievērojams. Hedas kundze jau teica, mēs šeit runājam ļoti vēlu vakarā, bet uh, mēs dzirdam, ka Spānijas prezidentūra izmanto tādus vārdus kā apņēmīgi, ambiciozi un tā tālāk. Un patiešām bija vērts gaidīt tik ilgi, bija vērts nākt šeit šajā vēlējā vakarā, lai šos vārdus dzirdētu. E, šeit ir cilvēki, tā skaitā arī autoris, kas saprot, cik komplicēts ir šis modernais fenomens. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka mūsu pilsoņi no mums sagaida, lai Eiropas Savienība cīnītos ar šo uh, e, kauna traipu. Uh, Mēs vēlamies, lai komisijas priekšlikums tiktu sagatavots pēc iespējas ātrāk. Šorīt uh, mēs uzklausījām uh, komisārs kandidātu Malstrēms kundzi. Mēs uh, arī dzirdējām pozitīvas atsauksmes attiecībā uz cilvēktirdzniecības koordinātoru lomu Eiropas Savienībā. Ja mēs sāksim likt kopā visas šas mazos gabaliņus, mēs virzīsimies uz priekšu. Anhed norādīja uz šo problēmu. Tas nozīmē, ka mums vārdi ir jāpārvērš rīcībā. Cilvēktirdzniecība ir ļoti sarešķīts fenomens. Te ir iekļautas dažādas jomas - piespiedu darbs, organizētā noziedzība, bērnu izmantošana, seksuāla izmantošana un tā tālāk. Baraukungs nosauca vairākus uh, pasākumus, ko mēs gribētu realizēt realitātē. Mēs vēlamies sagatavot tādu dokumentu paketi visā Eiropas Savienībā, kas būtu apņēmības pilna politika. Eiropas pilsoņi gaida no mums pasākumus. Pašlaik pilsoņi saprota, kāda liela nelēma ir cilvēku tirzniecība, bet viņi neredz uh, kopēju pieju cīņē pret uh, šo nelēmi. Masrēms kundze apstiprināja, ka drīz tiks sagatavots likumdošanas priekšlikums. Esmu priecīgs arī, ka uh, Spānijas prezidentūra ir uzsvērusi dažādas saistības jautājumus, tā skaitā vardarbība pret sievietēm. Ir svarīgi, lai mēs domātu par visām šīm problēmām kopā. Un, lai gan ir jau vēls vakars, es gribētu teikt, ka uh, mums vajag vārdus pārvērst rīcībā, un autors to jau ir labi sākušas darīt. Ehīša uh, kundzei vārds pusotru minūte. Priekšādātāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentēm par labo sadarbību un viņu iesaistītību šajos jautājumos. Kā jau tika minēts, cilvēktirdzniecība ir viens no smagākajiem noziegumu veidiem. Šie cipari, kas tika minēti sākumā, eh, ko ir iesniedzis Eiropols, eh, norāda, ka eh, nav saskatāma situācijas uzlabošanās. Ja runa par piespiedu darbu, tad šie cipari īstenībā iet uz augšu. Eh, sieviešu tirzniecības ziņā šie cipari ir saglabājušies iepriekšējā līmenī. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga steidzama un konsekventa rīcība. Eh, lai mēs varētu veiksmīgi darboties, kā jau tika minēts, mums ir vajadzīga integrēta pieeja un mums ir jāaptver visdažādākās jomas. Tāpat ir eh, ļoti svarīgi arī domāt par sabiedrības izpratnes veicināšanu. Mums ir uh, jāstāsta, ka cilvēktirdzniecība notiek uh, katrā valstī, katrā pilsētā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vajadzētu nodarboties ar informēšanas pasākumiem. Piemēram, Vācijā futbola pasaules čempionāta laikā mēs uh, uh rādījām, ka piespiedu prostitūcija patiešām notiek. Ir svarīgi, protams, uh, domāt arī par palīdzību cietošajiem, cietušajiem. cietušajiem Es domāju, ka šī upuru aizsardzība ir ļoti būtiska. Tad, kad uh, cilvēki tiek, eh, kad tiek atklāti šādi gadījumi, katrā dalībvalstī ir jānodrošina medicīniski un dažādi sociālas dabas pasākumi, lai palīdzētu upuriem, lai palīdzētu viņiem nokļūt kādos bēgļu centros vai arī atgriezties savā dzimtenē, lai viņi varētu sākt jaunu dzīvi. Paldies! Sargentīnī kundzei divas minūtes. Jā, es varu runāt nīderlandiešu valodā. Šodien kādā Nīderlandes laikrakstā es izlasīju uh, kādu strādnieku stāstu, ka viņu aizturēja. Rumāņi, Eiropas Savienības pilsoņi, un lika viņam nodarbēties ar cilvēku cieņai neatbilstošu darbu. Tātad tā bija eh, eksploatācija un eh, verga darbs. Cilvēku tirdzniecības apkarošana nedrīkstētu aprobežoties tikai ar eh, cilvēku aizturēšanu, tādu cilvēku aizturēšanu, kas eksploatē citus, bet vajadzētu nodrošināt arī tiesību īstenošanu cietušajiem. bieži vien šiem upuriem liekas, ka viņi ir pamesti vieni paši, pamesti novārtā, neviens par viņiem nerūpējas. Ir jānodrošina gan juridiska palīdzība, gan arī uh, sociāla, morāla palīdzība, jānodrošina psihologa konsultācijas. Ir izšķiroši, lai uh, šīs tiesības tiktu nostiprinātas arī jaunā direktīvā. Es dzirdēju, ko teica padomes uh, priekšsēdētā, eh, ko teica padomis pārstāvis un ko teica arī Barokungs. Viņi ir apņēmības pilnī darboties. Cilvēki, kas izmanto cilvēku tirdzniecību saviem mērķiem, ir jāsoda ļoti stingri. Bet um, es sev uzdodu arī jautājumu, kā mēs varam palīdzēt uh, upuriem, ja šie cilvēki Uh, vēlas strādāt šajā darbā, kaut arī tas ir verga darbs. Šie cilvēki cieš no bailēm. Mēs īstenībā redzam priekšnosacījumus, lai šī noziedzīgā pasaule varētu turpināt darboties. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Mums ir jānodrošina, lai upuriem ļautu ilgstoši uzturēties eh, konkrētajā valstī. Lai šie upuri īstenībā justos eh, pietiekami droši apsūdzēt savus izmantotājus. Bieži vien šos upurus izrēda un uh, viņi nonāk atpakaļ savā dzimtenē un baidās, ka atkal satiksies ar uh, saviem izmantotājiem. Līdz ar to viņi viņus neuzrāda. Tieši tāpēc es gribētu, lai mēs nodrošinātu vairāk tiesību cilvēku tirdzniecības upuriem, lai viņiem dotu, tiktu dotas pilnvaras. Jobro kungam viens vārds. Paldies priekšādātāji. Kolēģi, Patiešām apkaunojuši, ka modernā Eiropā, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un brīvības, uh, daudz cilvēki kļūst par vergiem. Tas ir šokējoši, tāpēc, ka ļoti bieži uh, par upuriem kļūst eh, visvieglāk ievainojamas personas, tādas kā sievietes un bērni. Esmu darbojies kā prokurors Polijā un es piedalījos vairākās krimināllietu izskatīšanās. Es sapratu, ka bieži vien cilvēku tirzniecība ir saistīta ar piespiedu darbu un bērnu izmantošanu. Lai mēs varētu cīnīties pret šādiem noziegumiem, ir jānodrošina, lai Eiropas Savienībā būtu centralizētas un profesionālas varas iestādes, kas varētu nodrošināt starptautisku sadarbību šajos jautājumos. Protams, ka arī Eiropas institūcijām ir jāspēlē nozīmīga loma. Vēl divi punkti. Mēs visi saprotam, ka cilvēku tirdzniecība ir organizētās noziedzības rokās. Mums ir jānodrošina patiešām augsti sodi, tā lai mēs varētu izolēt eh, noziegumu izdarītājus un lai varētu arestēt eh, to cilvēku līdzekļus, kas gūst labumu no cilvēku tirdzniecības. Ernsts kundzei pusotra minūte. Cilvēktiesniecība ir ķīlniece tagadnē, to ietekmē arī nabadzība. Vissmagākais eh, šis noziegums ir tas, ka bērnu tirdzniecība bieži saistās ar bērnu izmantošanu. Go NGL mēs uzskatām, ka eh, komisijai steidzami jāsagatavo priekšlikums. Uh, Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai mēs varētu cīnīties pret eh, cilvēku tirdzniecību, proti vajadzētu stiprināt upuru tiesības. Tikai tad, kad eh, tas mums izdosies, mēs varēsim eh, cīnīties pret cilvēku tirdzniecību. Ar sodu pasākumiem nepietiek. Tāpēc mums ir vajadzīgi ļoti skaidri noteikumi, tā lai cilvēku tirdzniecības upuri neciestu no šīm sankcijām, kas tiek uzliktas cilvēku tirdzniecībai. Mums ir jānodrošina aizsardzība, novēršana, bet tajā pašā laikā ar, arī krimināla tiesvedība. Mums ir eh, jādomā par eh, upuru tiesībām eh, šajā procesā. Ir vajadzīgas aizsardzības mm, programmas lieciniekiem. Tāpat arī uh, cietušajiem vajadzētu nodrošināt konsultācijas un psiholoģisko palīdzību. Šeit nav runa tikai par bērniem, bet arī par pieaugušajiem. Ir jāiesaista arī bērnu advokāti. Ļoti būtiski arī steidzami rīkoties, lai veicinātu novēršanu, tā lai skolās varētu darboties policisti, tiesneši un konsultanti. Es esmu ļoti priecīgs, Spānijas prezidentūra ir izvirzies to par vienu no savām prioritātēm. Paldies, Daudzes kundze nav savā vietā tāpēc dodu vārdu Borgēzijo kungam. Paldies, priekšādētāji! Šodien komisāras kandidātas uzklausīšanas laikā kandidāte ļoti skaidri norādīja, ka tā vēlas cīnīties pret cilvēku tirzniecību. Esmu priecīgs dzirdēt, ka ir tāda viedokļu vienprātība šajos jautājumos. Pirms dažiem gadiem tas tā nebūtu nebija. Es eh, tad uzsvēru, ar kādiem draudiem mēs eh, saskaramies nelikumīgajai migrācijai pieaugot. Tā ir saistīta arī ar orgānu tirdzniecību un dažādiem līdzīgiem noziegumiem. Jebkurā gadījumā esmu ļoti priecīgs, ka ir redzama šāda vienprātība. Protams, mums ir jāskatās uz uh, cēloņiem. Mums ir jāskatās uz kādu kultūru balstā cilvēku tirzniecība. Galvenais cēlonis noteikti ir nelegālā migrācija, jo to organizē noziedzīgas organizācijas. Eiropas Savienībā mēs redzam, ka šīs noziedzīgās organizācijas īstenībā ir bāzētas citās valstīs. Mums ir jārīkojas ļoti nopietni, mums ir jānodrošina, lai mēs varētu vērsties arī pret uh, nelegālo migrāciju. Pašlaik mēs šo fenomenu nevaram kontrolēt Eiropā. Tā kā es teicu, daudzas kundzes nav klāt, dodu vārdu papa Nikolau kungam. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos sveikt uh, šī jautājuma uzdevējs. Mēs dzīvojam modernā pasaulē, un, uh, protams, mēs varētu cerēt, ka tāds fenomens kā cilvēka tirzniecība būtu jau sen pazudis no zemes virsmas. Taču statistika pierāda, ka tā nebūtu nav. Vairāk nekā miljons sieviešu un bērnu uh, tiek eh, izmantoti visā pasaulē katru dienu. 230 tūkstoši cilvēku cieša no šī noziedzīgā nodarījuma tikai Eiropas Savienībā. Grieķijā seksuāli noziegumi notiek 40 tūkstošus reizes gadā, taču ir arī citi cilvēku tirdzniecības veidi. Šeit ir divi galvenie trūkumi, kurus es gribētu uzsvērt. Pirmām kārtām, institucionālais ietvers cīņai pret šiem noziegumiem, kas ir pārobeža noziegumi, Eiropas Savienībā nav pietiekami labs, tas mums neļauj cīnīties pret šo fenomenu. Mums ir vajadzīga vispārēja pieeja un mums ir jārīkojas ātri. Tieši tāpēc es ar prieku gaidu iesniedzamos tiesību aktus. Otrais Cietušo aizsardzība ir ļoti būtiska. Mums ir jāparedz arī ietvers eh, atbalsta sniegšanai upuriem. Esmu priecīgs dzirdēt, ka Spānijas prezidentūras pārstāvis ir izvirzījis to par vienu no savām prioritātēm un mēģinās sniegt eh, palīdzību, kā arī mēģinās nodrošināt apmācību cilvēkiem, lai tie varētu sniegt atbalstu cietošajiem. Šai modernajai verdzības formai nav vietas Eiropas Savienībā. Galu galā Uh, mēs šeit aizstāvam cilvēktiesības un cilvēka cieņu. Paldies tagad Kostas, pusot, Kostas kundzei pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos paust savu apmienām par to, ka mēs uh, spriežam par šo jautājumu un mums ir tik uh, uzdot tik labi jautājumi. Es vēlētos pateikties jautājumu uzdevējām un es vēlētos pateikties arī komisāram. Uh, Man ir prieks redzēt, ka gan komisija, gan uh, Spānijas prezidentūra ir apņēmušās darboties pie šiem jautājumiem. Es patiešām ceru, ka mēs drīz varēsim lasīt eh, direktīvas projektu, un es ceru, ka tur būs ietvērtas arī mūsu vēlmes. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs šeit eh, runājam par 300 tūkstošiem cilvēku. Eh, daudzi no šiem cilvēkiem ir sievietes un nepilngadīgie. Īstenībā pēdējo gadu laikā ir vērojama eh, šo noziedzīgo nodarījumu skaita pieaugšana. Mums ir vajadzīgas jaunas pilnvaras Eiropas Savienībā. Jau Stokholmas programmā mēs redzējām novatorisku pieeju. ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu ieviesti tādi noteikumi, kā ka Itālijā 1998. gadā. Tas ir uzturēšanās atļaujas humanitāru iemeslu dēļ. Guarda le pene, che devono essere necessariamente, come lei diceva, commissario Ormoni. Tāpat mums ir vajadzīgi efektīvi pasākumi attiecībā uz sankcijām un sodmēriem. Mēs vēlētos, lai tiktu izvērtēts tas, ko mēs varam darīt cietušo labā. Bieži vien mēs redzam, ka uh, tie tiek uh, ļaunprātīgi izmantoti, it īpaši nepilngadīgie. Mums ir arī jāsniedz atbalsts tiem cilvēkiem, kas nokļūst Eiropā un kas agrāk ir cietuši no cilvēku tirdzniecības. Viņu liktenis ir ļoti traģisks. Mums ir jāparūpējas par tiem, kas nonāk mūsu krastos. Par Vanovas kundze. Priekšsēdētāja kungs, godamie kolēģi, es vēlētos sveikt referentes, komisāru un Spānijas prezidentūru par apņēmību cīnīties ar šo problēmu. Kad mēs runājam par cilvēku tirdzniecību, ir ļoti būtiski apsvērt platformas izveidi Eiropas Savienības līmenī tā lai mēs varētu nodrošināt lielāku efektivitāti Eiropas Savienības dalību valstu pasākumos, aizsargājot cilvēktirdzniecības upurus. Tāpat arī vajadzētu izveidot cilvēktirdzniecības koordinatora biroju. To varētu veidot eh, zem tieslietu komisāra. Mums ir jānodrošina, lai visas dalībvalstis cīnītos pret šo fenomenu. Ir jānosaka cilvēku tirzniecības avoti, ir jāveic profilakses pasākumi Eiropas Savienības līmenī. Ir aktīvi jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības struktūrām, jāorganizē informācijas kampaņas, kā arī jāsniedz palīdzība cietušajiem, jāpalīdz viņiem rehabilitēties. Tam visam ir vajadzīga saskaņota stratēģija Eiropas Savienības līmenī, lai varētu sniegt atbalstu dalību valstīm viņu pūliņos efektīvi cīnīties pret cilvēku tirdzniecību. Ienaku Dakis kundzē vienu minūti. Cilvēks, kas ir kāda cita īpašums, bezpalīdzīgs upuris, kuru visi var ietekmēt, jūs uh, varētu domāt, ka tas ir cilvēku, tā ir cilvēku tirzniecības definīcija. Ne, īstenībā tā ir verdzības definīcija. Cilvēku tirzniecība ir modernā verdzība. Tā attiecas gan uz sievietēm, gan bērniem, gan uz pāriem pieaugušajiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu cīnīties pret nabadzību, jo nabadzība un eh, ģimeņu sairšana ir eh, viens no cilvēku tirzniecības cēloņiem. this debate national governments, law, law enforcement Ir jānodrošina tiesība aizsardzības pasākumi, ir jā, jāparedz, lai robeža kontrolas aģentūras varētu savstarpēji sadarboties. Mums ir jānodrošina spēcīgas iniciatīvas, ko vada dalībvalstis un ko atbalsta Eiropas Savienība. Svensons kundzei pusotra minūte. Priekšsēdētāji, ja nav pieprasījuma, tad, ja nav pieprasījuma pēc bērniem, ja nav pieprasījuma pēc eh, lētiem strādniekiem vai seksuāliem pakāpojumiem, tad eh, īsnībā nav arī cilvēktirdzniecības. Pieprasījums ir galvenais vārds, tad, kad mēs runājam par cīņu pret eh, cilvēktirdzniecību. Vēl kāds svarīgs faktors ir tas, ka cilvēki pasaulē dzīvo nabadzībā un necilvēciskos apstākļos. Tieši tāpēc viņi viegli kļūst par upuriem tiem, kas vēlas veikt šāda veida noziedzīgas nodarījumus. Tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt pie tā, lai samazinātu pieprasījumu. Mums ir jānodrošina arī novēršanas pasākumi. Piemēram, mums ir jāuzlabo uh, dzīves apstākļi cilvēkiem uh, tajās uh, pasaules daļās, ku, no kurienes nāk upuri. Mana politiskā grupa vēlētos pateikties Hēdes kundzei un Baueras kundzei, kā arī pārējiem kolēģiem komitejā. Taču es vēlētos redzēt arī nedaudz atšķirīgākus priekšlikumus par palīdzības sniegšanu cietušajiem. Šeit ir vesela pasākumu virkne, un šie pasākumi noteikti atšķirsies, eh, ja cietušais nāk no piespiedu darba vai arī cietušais ir izmantots prostitūcijā. Paldies! Nākamā runās Himeneses eh, Becerilas Barrio kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar apvienoto nāciju ziņojumu 2009. gadā ārkārtīgi liels cilvēku skaits cieta no cilvēku tirdzniecības. Ņemot vērā šo statistiku, ir pilnīgi skaidrs, ka ir jānodrošina Eiropas Savienības rīcība šajos jautājumos. Mums ir jādomā arī par sievietēm un bērniem, jo šīs cilvēku grupas ir visvieglāk ievainojamas. Mēs nedrīkstam uh, neskatīties uz uh, piespiedu prostitūciju, kas notiek uh, tik uh, plaši. Ir jāpiemēro daudz stingrākie soda mēri, kā jau tikko minēja Barokungs. Tieši tāpēc es vēlētos uzdot jautājumu prezidentūrai, komisijai un padomēji. Es gribētu aicināt šīs iestādes izmantot visus iespējamos instrumentus, lai varētu aizsargāt cilvēku tirzniecības upurus. Es uzskatu, ka ir vajadzīga vispārēja Eiropas kārtība cietušo aizsardzībai. Es eh, par to runāju jau debatējot par Stokholmas programmu. Ir vajadzīgs e, liederīgs instruments cīņai pret šo nelēmi, un es ceru, ka Spānijas prezidentūra nodrošinās, lai te tiktu iekļauti pasākumi cietušo aizsardzībai visā Eiropas Savienības teritorijā. Es domāju, ka mums ir jārēģē uz šo vissmagāko problēmu sabiedrībā. Mums ir jāstājas pretī šim izaicinājumam. Cilvēktirzniecība ir ļoti smags noziegums, un mēs nedrīkstam par to tikai runāt. Lasikaus Benovas kundzē vārds. Madāmie kolēģi, sākumā es vēlētos pateikties um, jautājumu uzdevējām um, Hētas kundzei un Bauris kundzei. Viņas patiešām uh, integrēti pie, piegāja šim jautājumam. Man ir uh, daži komentāri, ko es vēlētos šeit piebilst. Uh, Lielākā daļa cilvēku nemaz neapzinās, kādos apmēros norit cilvēktirdzniecība. Tā ir trešā uh, visienesīgākā uh, noziedzīgā nozare pasaulē. Šis noziegums ir ļoti necilvēcīgs, tāpēc, ka tas galvenokārt attiecas uz sievietēm un bērniem. Tieši tāpēc mums vajadzētu pielikt lielus pūliņus cīņā pret šo fenomenu. Mums ir jādomā par pieprasījumu, piedāvājumu un cilvēku tirgotājiem. Pieprasījums parasti parādās tur, kur ir necilvēciski apstākļi, tur, kur ir bezdarbs, vardarbība pret sievietēm, nestabilitāte. Tas viss noved cilvēkus izmisumā. Tieši tāpēc mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai mēs um, atbalstītu tādus apstākļus, uh, kas vairāk atbilst cilvēka cieņai. Ir ļoti būtiski ieviest arī stingras sankcijas šie cilvēki, kas izmanto mm, bez, bezpalīdzīgus eh, līdzcilvēkus, eh, ir ļoti stingri jāsoda. Šāds eh, sods kalpotu par piemēru visiem cilvēku tirgotājiem. Mums ir jānodrošina, lai Eirojust, Eiropols un pārējās aģentūras darītu visu, kas ir to spēkos. Paldies! Tagad Vikstrāms kundzei vārds. Paldies, priekšēdētāji! Verdzība vēl nav likvidēta, to jau uzsvēra daudzi no maniem kolēģiem. Mūsdienu verdzība bieži vien tiek uh, attiecas galvenokārt uz sievietēm. Tā ir uh, seksa verdzība. Jaunas meitenes un sievietes tiek pārdotas kā preces. Cilvēkiem tiek atņemtas viņu pamatiesības, un viņiem ir jā, jā, jāstrādā kā vergiem, tepat mums blakus kādā citā dalībvalstī. Tas eh, noteikti norādītu uz Eiropas Savienības izgāšanos, ja mēs nevarētu eh, šādu fenomenu apkarot. Zviedrijā ir aizliegts ar likumu eh, pirkt seksuālas dabas pakalpojumus. Šāds likums ir spēkā jau desmit gadus. Ir ļoti svarīgi, lai netiktu pārdoti cilvēki šādiem pakalpojumiem. Patiešām ir pienācis laiks, lai mēs aizmirstu par šo noziedzīgo nodarījumu, lai mēs to apkarotu. Uzskatu, ka šodien tas ir mūsu pienākums. Vēlētos vēlreiz pateikties Hedas un Baueras kundzēm par viņu izcilo darbu. Černiecka kungs, viena minūte. Komisāra kungs, ministra kungs, dāmas un kungi. Pirms dažām minūtēm zaļo partijas pārstāvi ļoti pamatot uzsvēra, ka šis jautājums cilvēku tirdzniecība nav ārēja problēma, kas būtu nonākusi Eiropas Savienībā no kādas citas valsts. Tā ir iekšēja problēma. Arī manas dalībās pilsoņi tiek pārdoti vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šī problēma patiešām ir ievērojama. Tāpēc, manuprāt, mums ir jādarbojas eh, balstoties uz solidaritātes pamatiem. Šeit es nerunāju par Eiropas institūcijām, šeit es runāju par Eiropas Savienības dalību valstīm. Vēlētos jums atgādināt par notikumiem, eh, kas risinājās pirms dažiem gadiem. Itālijas policija un Itālijas administrācija reaģēja uz signāliem, ko tā saņēma no Polijas. Tādējādi tika likvidēti cilvēku tirzniecības gadījumi, kad eh, tika nelegāli nodarbināti polijas strādnieki. Roitovas kundze pusotra minūte. Kolēģi, katru gadu vairāk nekā viens miljons cilvēku tiek izmantoti piespiedu darbā. Tikai 3000 upuru ir saņēmuši palīdzību un tikai daži simti lietu ir nonākušas tiesā. Tieši tāpēc būtu svarīgi, lai šis noziedzīgais nodarījums tiktu par tādu atzīts visā Eiropas Savienībā. Ļoti liela ienākuma daļa nāk no kontrabandas un narkotiku tirzniecības. Uh, Šie noziedzīgie nodarījumi tikai pieaug, bet mums vēl ar vienu nav kopējas stratēģijas vai arī saskaņotu soļu, ko veiktu institūcijas un dalību valstis. Dalību valstīm nevajadzētu stāties pretī likumdošanas saskaņošanai, kaut arī tas nav noteikts līgumos. Es tēt vēršos pie Spānijas prezidentūras. Es gribētu lūgt Spānijas prezidentūru nobeigt sarunas starp dalību valstīm par kopējiem sodamēriem. Mēs visi gaidām šo jauno direktīvu. Es uzskatu, tai vajadzētu būt efektīvākai, samazinot pieprasījumu pēc nelegāliem seksuālas dabas pakāpojumiem. Uh, eh, tas ir patiešām nožēlojami, ka noziegumi pret bērniem tikai pieaug. Mums ir vajadzīga efektīva profilakse un eh, izpratnes veicināšana par noziegumiem pret bērniem. Vai jūs zināt, ka tikai 4% no izmantoto bērnu vecākiem ir atzinuši, ka uh, Eh, viņi eh, zināja par to, ka internets eh, bija pie vainas, ka internetā mm, izmantotājs atrada bērnu. Mums ir vajadzīga vispārnāta saskaņota pieeja un kopēja likumdošana tā, lai mēs samazinātu pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības. Es gribētu, lai komisija pavisam drīz Eiropas parlamentam iesniegtu priekšlikumu uh, par to, kā cīnīties ar cilvēktirdzniecību. Man teica, ka Končas kundzes nav zālē. Tieši tāpēc nākamā runātāja ir Tomsenas kundze. Vienu minūti. Paldies priekšētāji kolēģi, paldies arī referentēm par ļoti svarīgu jautājumu. Eiropas Savienībai ir jāskarās ar ļoti lielu izaicinājumu apkarojot cilvēku tirdzniecību. Tas ir ļoti milzīgs rūpals un, diemžēl, soda mēri salīdzinājumā ar citiem organizētās noziedzības nodarījumiem, piemēram, narkotika tirdzniecība un ieroču tirdzniecība ir samērā mazi. Mēs redzam, ka vismazāk aizsargātie cilvēki cieši no šāda fenomena un ja mēs viņus atgriežam viņu dzīvošanas valstī, tad viņi atkal nonāk šo tirgotāju rokās. Un tādēļ ir ārsin šis jautājums, jāstās arī uz to, kāds ir pieprasījums pēc šādu cilvēku pakalpojumiem. Mums ir jārisina prostitūcijas jautājums un arī bez žēlstības jāizturās pret tiem, kas izmanto piespiedu darbu. Un ļoti labi, ka komisija ir pievērsusies šim jautājumam. Milkevičūte kundzei vienu minūtu. Priekšādā kungs, kolēģi, nesen notikumi Lietuvā, kad organizēta banda, kas iedzīvojās uz cilvēku tirzniecību, tika arestēta, vēlreiz parādīja, ka šāds noziedzības veids ir ļoti plaši izplatīts un izplatās vēl vairāk ekonomiskās krīzes laikā. Pašlaik lielākā daļa no cietušajiem ir sievietes un bērni, un visbiežāk viņi cieši tādēļ, ka viņi ir nabadzīgi. Cilvēku tirdzniecība ir briesmīgs noziegums, un kas gan vēl būtu vēl pazemojošāk cilvēkam kā pārdošana verdzībā. Tādēļ ir nepieciešams pilnveidot sadarbību starp dalību valstīm un arī ar trešajām valstīm, lai nodrošinātu ilgstošu dialogu ar NVO pusi un ļautu komisijai izveidot koordinātoru cilvēku tirniecības jautājumos. Cietušajiem ir jānodrošina visa iespējamā palīdzība un iespējas integrēties sabiedrībā, un cilvēki, kas veic šādus nosiegumus, gan līdzdalībnieki, viņi nedrīkst izvairīties no soda. Tagad brīvā mikrofona process Nikolāsika kungam vienu minūti. Priekšādāt kungs, kolēģi, vēlos teikt paldies jautājumu uzdevējam un, protams, cilvēku tirzniecība ir viens no ienesīgākajiem veidiem starptautiskajai organizētāji noziedzībai. Pēc statistikas spriežot līdz pat vienam miljonam cilvēku cieši no šāda fenomena Eiropas sa Eiropas Savienībā 300 tūkstoši un pasaulē līdz pat vienam miljonam cilvēku. Tātad, un tā, līdz ar to mēs atbalstam uh, jebkādus tālākus pasākumus, kas būtu jāpieņem pret šādu fenomenu. Mēs nevaram iztikt tikai ar sankcijām tiem cilvēkiem, kas ir uh, tirgotāji. Mums ir jācieš arī, jāsoda arī cilvēki, kas iz, izmanto viņu pakalpojumus jāaizsargā ir cietušie, neatkarīgi no tā, no kuras dalība valsts viņi nāk un kurā dalība valstī tika veikts šis nodarījums. Un... Nedrīkstētu pieļaut, ka šie upuri tiek izmantoti vēlreiz. Tieši tāpēc mums ir uh, gal par galveno prioritāti jāizvirza nepilngadīgie. Es gribētu vēl nobeigumā um, pieminēt, ka cilvēktirdzniecība bieži vien tiek izmantota arī orgānu tirdzniecībai. Nākamā runātāja. Liels paldies, ka devāt man šo iespēju paust savu viedokli. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, ka mēs uh, spriežam par uh, cilvēktirdzniecības jautājumiem. Bieži vien eh, šis temats tiek uzskatīts par tabū, un uh, neskatoties to, ka mums ir ļoti augsta attīstīta sabiedrība, uh, bieži vien uh, par upuriem cieši, tieši, m, kļūst tieši sievietes. Šeit runā, runājot tieši par prostitūciju. Uh, Ja runa par bērniem, tad eh, bērni cieši visvairāk, jo sievietes bieži vien izvēlas pašas kļūt par prostitūtām. Mums ir vajadzīgi arī finanšu līdzekļi. Es domāju, ka mums jau tūlīt apsvērumos vajadzētu ņemt vērā, ka uh, ir svarīgi ne tikai uzlikt sodu nozieguma veicējiem, bet mums ir jānodrošina, lai upuri nekļūtu par uh, upuriem otru reizi. Mums ir jādomā, kā e, šos e, cilvēkus e, atkal ievietot sabiedrībā, kā mēs varētu ļaut bērniem atbrīvoties no traumas un kā mēs varētu integrēt sievietes, kas bijušas prostitūtas, normālā darba dzīvē. Paldies, Bērderis kundzē, vienu minūti. Jā, priekšētāji kungs, Eiropas saimnībā jau sen bija laiks pienācis rīkoties šajā jomā, un tādēļ man liels prieks dzirdēt, ko teica Garido kungs attiecībā uz bērniem. Un arī šorīt Melstrom kundze plāno, teica, ka plāno ieviest kā prioritāti jaunu direktīvu šajā sakarā. Es vēlos aicināt gan komisiju, gan padomu skatīties uz to, kā tiek sniegts atbalsts cietušajiem, it īpaši bērniem, kuriem ir pavisam cits prasības un vajadzības nekā pieaugušajiem. Apvienotā karalistē vien pagājušajā gadā 325 bērni tika noteikti kā iespējamie cietušie Un bieži vien bija tā, ka šie cilvēki tika, tā teikt, tirgoti apvienotās karalists iekšēnē. Arī manā reģionā bija šādi cietuši bērni. Bet mēs secinām, ka arī pēc tam, kad viņi ir reģistrēti sociālajos dienestos, šie bērni vienkārši pazūd, jo viņi pār viņiem kontroli īsteno viņu tirgotāji, un ar viņiem ļoti grūti strādāt. Tā, pats fenomens ir novērams arī Eiropas Savienībā, un mums ir jārīkojas. Šie cietušie, viņi ir, viņi paši nenāks un nelūks palīdzību, tādēļ mums ir jārīkojas, lai sniegtu palīdzību viņiem. Paldies Obermaieram kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Bieži vien šie noziegumi attiecas tieši uz sievietēm un bērniem. Ir pavisam grūti uh, kontrolēt šāda veida noziedzīgas nodar, nodarījumus. Mēs nemaz nezinām, cik daudz šādu noziegumu notiek. Uh, Austrijas valsts, kas bieži vien ir mērķa valsts, arī cieši no šāda veida noziegumiem. Mums uh, vajadzētu nodrošināt, lai šīs organizētās bandas, kas darbojas no Austrum Eiropas, Vidus Eiropas virzienā, uh, Uh, kas um, savus upurus izvēlas ne tikai trešajās valstīs, bet arī citās valstīs, lai mēs varētu šīs bandas apkarot. Mūsu ārējā robeža un tās kontrola īstenībā nemaz nedarbojas. Īstenībā šī noziedzīga nodarījuma tikai attīstās. Bieži vien kriminalitāte ir tāds kā turisms, un ņemot vērā visus šos skaitļus, Uh, neskatoties uz šiem Eiropola un Frontex un citiem ziņojumiem, uh, šajos uh, robežu reģionos varbūt būtu prātīgi atkal ieviest robežu kontroli un uz, vismaz uz laiku un tādā veidā cīnīties pret šādu veidu noziegumiem. Zaborskas kundze, viena minūte. Es vēlētos sveikt jautājumu sagatavotājus un es vēlētos sveikt arī komisāru kungs par jūsu atbildi. Uh, Es vēlētos uzsvērt kādu problēmu, kas ir saistām ar šo tematu. Projektā ir uzsvērts, ka galvenokārt bērni cieši no šāda veida eh, noziegumiem. Bieži vien, vien tieši viņi kļūst par upuri šajos noziegumos. Lielākā daļa no šiem upuriem tieši ir sievietes un bērni. Bet eh, netiek uzsvērts, ka uh, lai pasargātu bērnus no šīs tirniecības, ļoti liela nozīme ir jāspēlē arī vecākiem. Bieži vien vecāki nemaz nezina, kā bērni pavada savu brīvo laiku. Profilakses eh, labā es uzskatu, ka mums vajadzētu veikt Eiropā kampaņu ar nosaukumu, vai jūs zinat, kur pašlaik atrodas jūsu bērns. Šādā veidā mēs varētu informēt vecākus eh, un bērnus par eh, draudiem. Mums ir jāpasargā bērni un šajā aizsardzībā ir jāiesaistās arī vecāki. Vecāki nekur šajā priekšlikumā nav pieminēti. Paldies! Nākamais runātājs. Priekšētāji kungs, kolēģi, šīs debats kontekstā ir jāpievērš uzmanību trīs jautājumiem. Nav pietiekami daudz noziedznieku, kas būtu notiesāti, lai gan uh, šajā lietā ir redzams uzlabojums, tomēr ir pārāk maz apsūdzību, kas ir iz, izvirzīts šādiem cilvēkiem. Otrs jautājums ir par to, ka cietušie nesaņem piemērot atbalstu un kompensācijas, skatoties uz cilvēku tirdzniecības apjomiem Eiropā, jāsaka, ka tikai pāris dalību valstis ir pieņēmuši atbilstošas pasākumus. Treškārt, situācija nav pietiekami uzraudzīta un apsekota, un, protams, šī Problem, problēma nav tikai Eiropas Savienībā, nu, tādēļ ir jāsadarbojas ar daudzām citām starptautiskām organizācijām un tādējādi veiksmīgāk cīnīties pret šo fenomenu. Paldies, līdz ar to ir ja izteikušies viss, kas vēlējās, tagad došu vārdu Garīga kungam. Paldies, priekšādātā kungs. Jā, diskusijas tiešām bija ļoti plašas, un tas pierāda to, ka mēs saduramies ar ārkārtīgi milzīgu problēmu, kas, protams, mums visiem ir arī ļoti sarežģīts izaicinājums. Un man prieks, ka šīs debats norita tajā dienā, kad es pirmo reizi izteicos parlamentu priekšā. Šovakar Mēs runājam par divām svarīgām lietām, par, uz kurām skatās šis ļoti spēcīgais eh, parlaments. šis jautājums eh, tas ir ļoti svarīgs, un mums par to ir jārunā. Mums jāliek lietā visi mūsu instrumenti, lai ar to skatītu un risinātu. Un jāatzīst arī, ka pretinieki, kas mums ir šajā lietā, ir ļoti ietekmīgi. Un šovakar šeit izskanēja pietiekami liela apņemšanās cīnīties un apkarot šo problēmu, un es varu apsolīt, ka arī Spānijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkā, lai nāktu tālāk šajā lietā. Tāpat Uzskatu, ka šis fenomens jārisina Eiropas pamata. Mums ļoti daudz ir teikts par to, kā tas notiek Eiropā. Hirša kungs un Papanikalo kungs un Panalova kundze runāja par to, ka cilvēku tirdzniecība notiek pāri robežās, pāri robežām, tas notiek Eiropā un tas ir jārisina Eiropā. Un tādēļ es aicinātu komisiju piedāvā direktīvu pēc iespējas ātrāk, lai varētu šo problēmu risināt Eiropas līmenī. Un, manuprāt, Roitovs kundze to ļoti precīzi teica savā runā. Un mēs uzskatām, ka trīs galvenie jautājumi, ko mēs skatām Eiropā, ir šādi. Pirmkārt, cietušo aizsardzība. Cietušo aizsardzība ir stūrakmens šī jautājumā un to visbiežāk piemin jautājumu uzdevēji un daudz citi, kas izteicās šokar. Un jāņem vērā, ka visbiežāk no šī fenomena cieši bērni un sievietes, proti mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātie locekļi. Un varbūt ir nepieciešams Eiropas cietušo aizsardzību orderis, kas būtu ļoti labs instruments, ko izmantot. Tik daudz par ciešo aizsardzību. Otrs svarīgais jautājums ir stingri, nežēlīgi sodi pārkāpējiem. Un treškārt mums ir jāskatās uz pieprasījumu jautājumu šādiem pakalpojumiem. Tas ir ļoti komplicēts jautājums, bet tas ir, tas ir neatņemams no šīs problēmas risinājuma. Tās, lūk, ir tās trīs lietas, kas mums būtu jārisina. Pieeju šim risinājumam vajadzētu izmantot globālā līmenī, un tad, manuprāt, mēs varēsim sekmīgi to risināt. Vismaz Spānijas prezidentūra to ir pilnībā apņēmusies darīt. Baro kungam vārds. Paldies, priekšsētāji. Es domāju, ka šī debate mums ir devusi ļoti daudz informācijas attiecībā uz nākamo sagaidāmo direktīvu. Un es esmu pārliecināts, ka komisija nāks gaismā ar savu priešlikumu jau pavasarī. Mums ir jācīnās ar vismodernākajiem instrumentiem pret šo sērgu, kas ir apsēdus Eiropu. Un uh, kas arī bieži vien tiek īstenot ar moderniem līdzekļiem. Ministrs kungs, jūs teicāt, ka ir trīs tā saucamie pīlāri - ir cietušo aizsardzība, soda mēru smagums un treškārt jautājums par to, kā mazināt pieprasījumu. Par cietušajiem mēs jau pamatlēmumā esam panākuši bez nosacījuma atbalstu cietušajiem, juridisko palīdzību viņam nodrošinās, un mēs plānojam arī skatīties uz jautājumu par ja, mājokļu ierādīšanu, par citu veidu atbalstu, par informācijas sniegšanu cietušajām saprotamā valodā un arī citām atbalsta formām. Tas viss tiks iekļauts gaidāmajā direktīvā. Zaborskas kundzei atbildot, patiesi runājot par bērniem, kas tieši no šī fenomena mēs skatīsimies uz prevencijas jautājumiem un arī šo bērnu integrēšanu vai atkārtot integrēšanu sabiedrībā un attiecīgi tiks sagatavots rīcības plāns. Par mazgadīgajiem, kas ierodas bez pavadoņiem, tas ir kaut kas, par ko ļoti vēlējās runāt Spānijas prezidentūra. Mums ir rīcības plāns, kas tiks pieņemts šī gada uh, pavasarī, to izdarīs komisija, tad to iesniegs padomai un parlamentam. Būs ļoti daudz dažādu rīcību, lai risinātu dažādas problēmas, kas ir šajā sakarā. Papildus Zaborsku kundze ir taisnība tajā ziņā, ka ir jāiesaista arī ģimenes, lai pārliecinātos, ka bērni tiek pieskatīti, īpaši, kad viņi izmanto internetu, jo tas pakļauj viņus papildus apdraudējumiem un riskiem. Ministri, jūs pareizi teicāt, parlamentā un komisijā ir politiskā griba un ir komisija jau darījis ļoti daudz, lai sagatavotu direktīvu un drīz vien iesniegs to jūsu apskatēji un apspriešanai, un es vēlos pateikt paldies parlamentam ne tikai par sniegto atbalstu, bet arī par to, ka tika izteiktas daudzas interesantas idejas diskusiju gaitā. Un vēlreiz paldies visiem, kas izteicās. Manuprāt, Eiropas parlamentam būs ļoti būtiska loma apkarojot šo mūsdienu sērgu. Paldies, komisāra kungs! Paldies, ministra kungs! Paldies abām referentēm, paldies visiem, kas izteicās, paldies arī visiem pārējiem dalībniekiem un tūkiem. Balsojums būs 1. februārī, sen beigusies.